Il Presidente. Oh, buongiorno. Eccoci qua. Allora. Buongiorno, madame. Buongiorno. Allora, la seduta è aperta. Allora... Sāksim darbu. Pirmais darba kārtības eh, punkts ir mutisks jautājums komisijai par